Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Labi, kolēģi. Sāksim balsošanu. Vier. Pirmais eh, mums balsojums ir ceturtais darba eh, kārtības punkts - privātais sektors un attīstība. Äh, der Deadlines eingegangen und der Bericht ist ordnungsgemäß getabelt. Visi grozījumi tika iesniegti noteiktajā termiņā un ir iesniegts šis te dokuments. Mums šodien gaida daži grūti balsojumi. Pirms mēs sākam balsot, es gribētu uh, balsošanas kartes pārbaudīt. Uh, Tātad izmēģinājumu balsojums sākumā. Lūdzu, nospiediet jebkuru podziņu pašlaik. Tagad sākam it kā balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Sind 41 Mitglieder, das ist in der Tat. 41 dalībnieks balso, un tas ir pareizais skaits mūsu komitejā. Uh, Visi ir paņēmuši balsošanas kartes, un tāpēc mēs esam gatavi ķerties klāt balsošanai. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas noraidīts Pieņemts. Pēdējais, pēdējā daļa 20. ir tiek balsots kā papildinājums par pret atturas noraidīts. Pēdējā daļa 23. E, ir jābalso kā papildinājums, kurš par pret atturas noraidīts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 atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, atvainojas, tas atkrīt. 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit piektais par pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par visu atzinumu Sākam balsot elektroniski. Die <clears throat> Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Now it's working. Huh? Yeah. Let's, let's check again. Huh? Balsosim vēlreiz.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 Un tagad piektais darba kārtības punkts. Stellungnahme zum Kloning. Tas ir par klonēšanu. Atzinos par klonēšanu. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromisa bloks viens par pret atturas. Pārbaudīsim šo, balsojam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Nākamreiz parādiet lūdzu rokas skaidrāk, lai var saprast. Otrais kompromisa bloks, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromisa bloks par pret atturas pieņemts. Ist, äh, fällt Änderungsantrag 48 fällt auch. Kommen wir zum Änderungsantrag 41. 345 atkarīgi, tad 51. tagad, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. Dann kommen wir zu recycled un zwar zu. Apsvērumu punkti tagad 12. grozījums par Entschuldigung, wir haben einen mündlichen Änderungsantrag übersehen. Mums bija arī mutiskais grozījums palaidām garām. Piektajam pantam pirmais mutiskais grozījums. Vai kāds iebilst? Tad balsosim, kurš pār par pirmo mutisko grozījumu pret atturis pieņemts. Un tagad apsvērum punkti. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 3. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 4. Balsosim par to, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais mutiskais grozījums. Kāds iebilst? Nē. Kas par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsojums ir beidzies. 34 par. Pieņemts. Sveicu referentu. Dann kommen wir zur Abstimmung Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Sestais pēc kārtas mūsu darba kārtībā ēst e tirzniecības un ieguldījuma politikas ārēja ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ēs. E Pirmais, e, otrais kompromiss par Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas būs jāpārbauda. Par 58. balsosim elektroniski. Abstimmung ist Äh, geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 8. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. Sešdesmit trešais par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret. Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 7 par pret atturas pieņemts. Deve 11 par. Es atvainojos, tas atkrīt, jo pieņemām trešo kompromisu. Tagad ceturtais kompromiss par pret Atturas. Pieņemts. 70. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 71. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 77. elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. par pret atturas noraidīts. Imko 5 par pret atturas pieņemts. Imko 4 divās daļās, kurš par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par pret. Pārbaudīsim. Imko 4 otrā daļa. Balsojam. Yes, Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Devies septiņi atkrīt. Sestais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 82. Kurš par? pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums 88. par pret atturas pieņemts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 Pārbaudīsim. Ne visi ne, vairs ceļ rokas, pārbaudīsim. 97. Apšimums geschlossen. Balsojums ir beidzies. Pieņemts ar 22 pār. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. IMCO 15 kā papildinājums par pret. Vēlreiz IMCO 15 par pret. Atturas pieņemts. Desmitais. Desmitais kompromiss par pret. Atturas pieņemts. Kommen wir Nākamais grozījums. Imko 14, manuprāt. Nē. E, 110. grozījums par pret. Vēlreiz. 110. sākam balsot elektroniski. Abstimmung. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. grozījums par pret atturus pieņemts. Imko 14 par pret atturus pieņemts. 9.14 par. Nē, tas atkrīt, jo 10. kompromiss tika pieņemts. 11. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Simtu septiņpadsmitais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Cien. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 118. par pret Kolēģi, vēlreiz atkārtosim. Parādiet rokas. 118. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 12. kompromiss par? Pret. Atturas pieņemts. 121. par pret atturas pieņemts. 123. par pret atturas noraidīts. Kurš mums tagad ir nākamais? 124. par pret pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. Apsvērumu punkti 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas. Pārbaudīsim. 24. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. par pret atturas pieņemts. Imko 1 par pret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 30. Otra, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit pirmais par. Nē, Mēs pieņemam 29. tas atkrīt līdz ar to. Tomēr 31. par pret noraidīt, noraidīts. Inko 2 par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. Ar multisku grozījumu vai ir kāds iebilst par pret atturas pieņemts. Imko 3 par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas noraidīts. 37. par pret atturas noraidīts. 38. divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas noraidīts pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 39. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, noraidīts.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 44. par pret pārbaudīsim. 44. sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. par. Pret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 atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. DV 2, 3, 4, 5 par pret atturas noraidīts pieņemts 9, 6, 9 un 10 pār pret pārbaudīsim 9, 6, 9, 10 sākam balsot beidzam balsot noraidīts 912 un 13 par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par grozījumiem. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Balsojums ir beidzies. Pieņemts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 Euh, monsieur de Marty. Oui, Monsieur de Marty. Oui, Gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamā balsojuma. Balsošana par TTIP ziņojumu. Janik, lūdzu. Monsieur le Président, chers collègues, priekšsēdētā, dārgie kolēģi. Neskatoties uz termiņu, kas vakardien pusdienlaikā tika noteikts attiecībā uz grozījumu iesniegšanu, šķiet, ka šo termiņu pārkāpuši visi, eh, daudzi, daudzas grupas, tajā skaitā arī priekšsādātāja kompromiss, bet man ir problēma ar secību 50. grozījumā, tad kompromisa grozījumā, kā jūs zināt, tas ir saistīts ar ISDS, un, kā jūs zināt, tad parlamenta nostāja ir visai skaidra. Sākumā tiek sākts ar grozījumiem, kas ir vis tālākie no referenta piedāvātā teksta. Bet, nu, šodien balsošanā būs absurda situācija. Šķiet, ka balsošanas secība attiecībā uz dažādiem grozījumu priekšlikumiem pie 50. grozījuma pēc idejas ir sakārtota tādā veidā, lai, um, nu, neievērotu noteikumus, bet noorganizētu šo balsi, tādēļ aicinātu 50. grozījumu par to balsot pirmo. Ähm, als äh, Ausschussvorsitzender, Janik, muss ich dir. Es kā priekšsādātājs, Janik, varu jums tikai teikt, ka šeit mums jādarbojas atbilstoši 170. punktam reglamentā. Tie grozījumi, kas ir vis tālākie no sākotnējā teksta, par tiem jābalso vispirms. Varbūt atcerēsieties, ka manā sākotnējā teksta priekšlikumā es norādīju, ka ISDS nav obligāti nepieciešams TTIP. Un savā ziņā tas ir līdzīgi tātad goe un zaļo grozījumu priekšlikumam. Tādēļ tādā gadījumā mēs tīri šādu pamatu, pamatojoties balsotu. Janika. Cik es noprotu, tad priekšsēdētāja un referenta piedāvātais teksta priekšlikums. Tātad šis teksts, kas ir vis tālākais no sākotnējā teksta priekšlikuma saruna sākumā, mēs vēlētos, lai pirmais kompromiss par to būtu personāla balsojums par 50A. le délai est aussi dépassé depuis longtemps, chers collègues. Jūs nokavējāt termiņu visai daudz. Ja, selbst, also wenn die Frist abgelaufen. Nu, pat, ja termiņš ir pagājis, kā mēs tikko dzirdējām, Es jebkurā gadījumā uzstāju, ka mums vajadzīgs personāla balsojums šeit. Jo šis kompromiss ienācās tikai nakts vidū, tad nu, šī būtu pirmā iespēja reaģēt uz to. Priekšsēdētājs, jā, nu, tas bija iesniegts patiesībā pirms 12. Tam mums ir pierādījumi. Tas nozīmē, ka šeit mums ir ļoti skaidri noteikumi, kurus tad arī piemērosim. Ja personāla balsojums tiek pieprasīts pēc tam, kad termiņš ir beidzies, tad ceturtajai daļai parlamenta deputātu ir jāpiekrīt. Pārbaudīsim tagad to arī. Tas nozīmē, ka 11 deputāti, kas atbalsta personālu balsojumu par 50. Lūdzu, tagad pacelt rokas. Sorry. Eh, eh, volevo confermare, ka però. Es atvainojos, es gribēju tikai apstiprināt, ka gala balsošanas saraksts uh, tika izplatīts uh, eh, 12.48 naktī. Ja nē, tad uh, kaut kāda problēma ar pulksteņiem datoros, bet 12.48 ienācās tātad šis dokuments. Nein, es ging jetzt um die Frage der Einreichungsfrist. Der Jā. Termiņš grozījuma iesniegšanai bija pulksten 12, bet balsošanas sarakstu izstrāde uh, pati aizņēma ļoti ilgu laiku. Nu, man bija tas prieks parlamentā uzkavēties līdz pusdiviem rītā, lai viss sāorganizētu. Nu, protams, ka tas viss ir saistīts ar sarunu vešanu, ar procedūru. Šī ir ļoti neparasta situācija, kur atrodamies, bet, nu, labi, jebkurā gadījumā uh, bija aicinājums par 50A balsot uh, tātad personāla balsojumu. Kurš to atbalsta? Das sind zehn, die ich. Äh, Desmit. Desmit cilvēkus var saskaitīt. Tas nozīmē, ka nav nodrošināts kvorums. Varam pārbaudīt, labi, labi. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11. Labi. Kāds pārdomāja šķiet. Tas nozīmē, ka būs personāla balsojums par attiecīgo grozījumu. Labi. Gribētu jums tikai atgādināt, ka mēģināju pēc iespējas uh, pieeju šim jautājumam iekļaut visus, cik vien iespējams, darbā. Mums bija sešas ēnu referentu sanāksmes, trīs tikšanās ar komiteju referentiem, kas iesnieguši atzinumus. Kopumā ir 13 atzinumi. Un tas nozīmē, ka te tiešām ļoti plaši esam mēģinājuši atspoguļot visus parlamentā izstrādātos atzinumus par TTIP. Un es esmu pilnībā pārliecināts vēl aizvien, ka mums nepieciešams cik vien iespējams vienots viedoklis. Mums jābalstās uz visu kolēģu zināšanām, lai skaidru signālu sūtītu sarunu vedējiem gan Eiropā, gan arī ASV. Esam mēģinājuši, cik vien iespējams, iekļaut visas puses, nodrošinot uh, caurskatāmību, un tas viss ir novedis pie šodienas balsojuma. Mums ir septiņi daļai balsošanas saraksti, un kā parasti sāksim ar punktiem. Pirmais balsojums būs par 13. kompromisu priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 252. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 253. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 254. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. kompromisa grozījums. Par. Pret atturas, pieņemts. Tālāk. 268. par, pret, atturas, noraidīts. 270. par, pret, atturas, noraidīts. 15 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 278 par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromisa grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 16b kompromiss par pret atturas pieņemts. Divsimt deviņdesmit astoņi par pret atturas noraidīts. 291 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim šo elektroniski. 291. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šeit šķiet ir problēma. 42 cilvēki balso. Nē, viss kārtībā tomēr šķiet. Labi, noraidīts. 294 par, pret, atturas, noraidīts. Divsimt deviņdesmit astoņi par, pret, atturas, noraidīts. 300 par pret, atturas, noraidīts. Otrais balsošanas saraksts. 301. Par, pret, atturas, noraidīts. 17. kompromiss priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. 312. grozījums. Nē, šķiet 310, 310 par. Pret. Pārbaudīsim. 310. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 312. par. pret, atturas, noraidīts. 315. par, pret, atturas, noraidīts. 18. kompromis priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. 338 par, pret, atturas, noraidīts. 23. kompromiss priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. 345 par, pret, atturas, noraidīts, 346 par, pret, atturas, noraidīts, 347 par, pret, atturas, noraidīts. 351 par, pret, atturas, noraidīts. 20. kompromiss priekšlikums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 20. grozījuma priekšlikums, 20. kompromiss. Sākam balsot. Abstimmung. Beidzam balsot. Pieņemts. 20b. Tātad atkrīt. Divdesmit pirmais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Trīsimt astoņdesmit viens par, pret, atturas, noraidīts. 384 par, pret, atturas, noraidīts. 386 par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromis priekšlikums. Par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis numur 23b par, pret, atturas Pret? Neviens nav pret? Vēlreiz. Vai kāds ir pret? Atturas? Nu, ļoti liels atbalsts pieņemts. Burvīgi. Četrsimt divdesmit viens par, pret, atturas, noraidīts, četrsimt divdesmit trīs par,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 24b kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Četrsimt trīsdesmit septiņi par, pret, atturas, noraidīts. 440 par, pret, atturas, noraidīts, 441 par, pret, atturas, noraidīts 442 par pret atturas noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. Četrsimt piecdesmit pieci 1B par pret. Pārbaudīsim šo elektroniski. 455. grozījums. Libe 1B. Beidzam balsot. Pieņemts. 456. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Atkrīt. 26. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Četrsimt sešdesmit seši par, pret, atturas, noraidīts. 27. kompromiss par, pret, atturas, vienbalsīgi pieņemts burvīgi.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 pret, apturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Afet 6 par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Trīsdesmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 510 par, pret, atturas, pieņemts. 510. tas bija. Gribat pārbaudīt? Labi. Sākam balsot. 510. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Varu tomēr rēķināties, ka saprotu pareizi. Skaitu pareizi. 512 par, pret, atturas, noraidīts. 514 par, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit pirmais kompromis priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. 528 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Bet pārbaudīsim. Otrā daļa 528. sākam balsot. Abstimmung. Beidzam balsot pieņemts. Dann kommen wir zu 506. 536. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Trešā, trešais balsošanas saraksts. 539. sākumā par. Pret. Atturas. Noraidīts. 540 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piecsimt sešdesmit divi par, pret, atturas, noraidīts. Piecsimt sešdesmit trīs par, pret, atturas, pieņemts. Piecsimt sešdesmit četri par, pret pret. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. 564 par. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 566 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk. 569. Tas ir papildinājums 33. kompromisam. Kas par? 569. Par? pret, atturas, noraidīts. Piecsimt septiņdesmit seši par, pret, noraidīts.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 atturas noraidīts 586 par pret atturas noraidīts 587 par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit ceturtais kompromis priekšlikums par pret atturas pieņemts. 599 par pret pret, atturas, noraidīts, 600 par, pret, atturas, noraidīts, 601 par, pret, atturas, noraidīts, 35. kompromis priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts, 609 par, pret, pret atturas noraidīts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 617. Līdzīgs kā libe 1 par, pret, atturas, noraidīts, 618 par, pret, atturas, noraidīts. Zu liste 4. Un tagad ceturtā daļa. 620. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 621. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa grozījums 37 par, pret, atturās, pieņemts. 628. par, pret, atturās, noraidīts. 629. par, pret, atturās. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 629. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tad noraidīts. 308. Ā, vai ir kādi komentāri par to? Man šķiet, ka ir kaut kas piebilstams par šo grozījumu. Redzam, ka to iesnieguši ETP, kā ir Ronalde. Nē, nē, atvainojiet. Mūsu sarakstā pareizi norādīts. Es nezinu, vai tā ir kāda komunikācijas kļūme. 38a ETP atkāpās no kompromisa. Es atvainojos, ja nesaņēmāt laicīgi šo vēsti, bet to mēs darījām saskaņā ar noteikumiem. Labi, tātad 38A kompromiss ir tikai no EKR un ALDE grupām. Es atvainojos priekšsādātāji. Varbūt es tikai palielinās vēl samulsu. Mēs varam balsot par to, tam nav nozīmes, bet Es domāju, ka līdzsvars šeit ir šāds, ka mēs drīzāk atbalstām 38. grozījumu. Katrā gadījumā mēs atbalstīsim 38. Man norādīts, ka esam atkāpušies arī manā sarakstā. Vai mēs balsojam? Tātad balsojam 38A par. 38A kompromisa grozījums. Par to balsojam par. Pret. atturās, noraidīts. Un tālāk kompromisa grozījums 38. Par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. 38. kompromisa grozījums. Balsojam! Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 642. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 644. atkrīt, Tālāk. 40. kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk. 657. par, atvainojos, Marikē, es gribētu lūgt tehnisku pārbaudi, jo 644. grozījums tam bija jāatkrīt, ja tiktu pieņemts 642, bet to mēs noraidījām. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu balsot par 644. Sorry, I missed your... Jā, jā. Jā, um, <coughs> excuse me. Jā, es atvainojos, jums pilnīgi taisnība. 642 tika noraidīts, tas nozīmē, ka mums ir jābalso par 644 grozīmu. Par? Pret? Atturās? Noraidīts. 643. par, pret, atturās, noraidīts. 645. par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim. 645. Jūs gribat pārbaudīt 643. Jā, mums ir pārbaudītāji. Tātad 643. grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pārbaudīsim elektroniski 645. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 646. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa grozījums 40. Par? Jā, par to jau mēs laikam nobalsojām, nedaudz pamanījās secība. Tātad 40. kompromisa grozījums par, pret, atturās, noraidīts pieņemts. Un tagad 657. par pret atturās noraidīts. Kompromisa grozījums 41 par pret atturās pieņemts. 665. par pret atturās pieņemts noraidīts. 42. kompromisa grozījums, un tas ir apko, apvienots ar 42b. Kas ir par? Pret? Viena balss pret, atturās, pieņemts. Tālāk 677. par, pret, atturās, noraidīts. 679. atkrīt. Un tagad kompromisa grozījums 43 par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk 693. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 678. Atkrīt. 694. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts noraidīts. Kompromisa grozījums 44 par, pret, atturās, pieņemts. 700. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 701. par, pret, atturās, noraidīts. 45. kompromisa grozījums par, pret, atturās, atturās pieņemts. Sešsimt deviņdesmit piektais, tas ir papildu daudzinājums 45. par, pret, atturās, noraidīts. 708. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Balsojums par 708. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 46. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 716. par. Pret atturās, noraidīts. 717. par, pret, atturas, noraidīts. 718. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 47 par, pret, atturas, pieņems. 729. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 730. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 48. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 49. par, pret, atturas, pieņemts. 748. par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums 50a. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 balsis par pieņemts. Līdz ar to atkrīt daudzi citi grozījumi. Tas nozīmē, ka esam nonākuši līdz kompromisa grozījumam 51, kas par, pret, atturas, pieņemts. 807. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 808. par, pret, atturas, noraidīts. 810. par, pret, pārbaudam elektroniski. 810. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 811. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 813 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromisa grozījums 51 B. Par. Pret atturas pieņemts. Un līdz ar to varam pāriet pie piektā balsošanas saraksta. Vienu lietu pārskatījos, kas mums vēl jāiz, jā, par ko vēl jānobalso. 3. Ja, ex, Entschuldigung, wir haben hier zwei unterschiedliche Listen. Atvainojos, mums ir divi atšķirīgi saraksti, tagad ir jāizlabo kļūme. man pazaudēja vienu grozījumu, tas ir grozījums no sociāldemokrātiem. 803. 803. grozījums, par ko ir jābalso. Oh, see, 51b is adopted. No? But, uh, yeah. ja, da, ja, da gibt, gab es unterschiedliche. Ir dažādas versijas. Gluži vienkārši nobalsosim. 803. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Un tu vēl kādu laiku ko palaidām garā. 814. grozījums no Prūsta. Kas par? 814. Pret? atturas, noraidīts. Achthundertsechzehn grozījums. Par? Okay. Herr Prus als An Kompromisa iesniedzējs Prūsta kungs vēlas elektroniski nobalsot par 814. grozījumu. Balsojam elektroniski 814. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, 816. par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk varam pāriet pie piektā, piektās daļas, piektā balsošanas sarakstā. 823. grozījums par pret naturas pieņemts. Kompromisa grozījums 52 par pret pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 53 par, pret, atturas, vienbalsība. 845 par, pret, atturas, vienbalsība Pieņemts. 848 par, pret, atturas, noraidīts. 848 par, pret, atturas, noraidīts. Ja, so. Und dann kommen wir zu 800. 847. grozījums par 847. par pret pārbaudam elektroniski 847. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 851. par pret pret, atturas, noraidīts. 54. kompromisa grozījums par, pret, pret, atturās, pieņemts. Tālāk. kompromisa grozījums 55. 55. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 863. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 56. kompromisa grozījums par, pret, pret, atturas, pieņemts. 57. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astoņsimt septiņdesmit pirmais par, pret, atturas, noraidīts. 875. par, pret, atturas, noraidīts. 878. par, pret, atturas, noraidīts. 877. par, pret, atturas, noraidīts. 878. par, pret, atturas, noraidīts. 879. par, pret, atturas, noraidīts. Un ir priekšlikums balsot bloko, ba, blokā vai tātad kompromisa iesniedzēna grozījuma iesniedzēs nepiekrīt, cita arī nē, tātad 882. par, pret, atturas, noraidīts. 883. par, <coughs> pret, atturas, noraidīts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

pret, atturas, noraidīts. 894. par, pret, atturas, noraidīts. 895. par, pret, atturas, noraidīts. 896. par, pret, atturas, noraidīts. 897. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 898. par, pret, atturas, noraidīts. Līdz ar to esam nonākuši līdz sastajam balsošanas sarakstam. Dārgie kolēģi, tas ir atziņums no komitejām. kā jau es teicu no paša sākuma, maksimāli daudz, cik bija iespējams, tika iestrādāts kompromisa grozījumos. Daudzi no šiem jautājumiem tātad atkrīt, jo tie jau ir iekļauti kompromisa grozījumos. Dažu grozījumu gadījumā tos var uzskatīt par atsevišķiem grozījumiem, atsevišķiem papildinājumiem. Tas arī ir apkopots šajā a, sarakstā. Tātad afet viens, pirmā daļa Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Tātad atkrīt. Jā, 13. kompromisa grozījums tika pieņemts. Tālāk. Deve pieci ir ārpus ziņojuma darbības jomas, tātad balsojam par to, par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. Ekon I. par to arī diskutēju, ka tas būtu papildinājums 24b kompromisa grozījumam. Tātad kas par? Pret? Pārbaudam elektroniski. Ekon I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tā tad MPO 3. Par to jābalso, kas par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk. Pēdējā daļa no MPO 6. Un mēs balsojam kā papildinājums kompromisa grozījumu 38. Kas piekrīt? Kas pret? Atturās. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav pieņemts. Tālāk. Empel 7 par pret atturas noraidīts. Tālāk. Envī. NV1 par pret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 atturas noraidīts. NV7 par, pret, atturas noraidīts. NV8 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. NV8, sākam balsot. Un Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. NV9 par. Pret. Pārbaudam elektroniski. NV9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV10 par. Pret pret, atturas, noraidīts. NV11 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. NV apsvērums B. Par, pret, atturas, noraidīts. NV apsvērums C par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. NVL par, pret, atturas, noraidīts. NVO par, pret, atturas, noraidīts. NVP par, pret, atturas, noraidīts. NVQ par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums R par, pret pret, atturas, noraidīts. S par, pret, atturas, noraidīts. T par, pret, atturas, noraidīts. U par, pret, atturas, noraidīts. NV V par, pret, atturas, noraidīts. Dubult V par, pret, atturas, noraidīts. X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 pret atturas noraidīts AI. Tas nav Amnesty International, kas cits AI par pret atturas noraidīts. AJ par pret atturas noraidīts. AK par pret atturas noraidīts. AL par pret atturas noraidīts. AM par pret atturas noraidīts. AN par pret atturas noraidīts. NV1 par pret atturas noraidīts. Tālāk NV4 notika diskusijas par to, vai tas būtu uzskatāms kā papildinājums kompromisa grozījumam 32. Un tādēļ šeit arī ir atsevišķi iespēja par to nobalsot. Tātad otrā daļa NV4 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski NV4 otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk tas pats attiecas arī uz NV5 otrā daļa, kas par pret atturās Pieņemts. NV7. Papildinājums kompromisa grozījumam 33. Par atbalsta šo daļu, otro daļu. NV7 otrā daļa. Par pret. Pārbaudīsim elektronisku, šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim NV7 otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Alberto saka, ka jābeidz balsot. Noraidīts. NV8. Pa, papildinājums 22. kompromisu grozījumam par. Pret. Atturās. Noraidīts. NV10 papildinājums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk NV 13. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. NV 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk itre. Itre 3. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Itre 6. Papildinājums kompromisa grozījumam. Lūdzu. Es atvainojos. Pat šeit ir teikts, ka par šo daļu tiks balsots atsevišķi. Kura ir tā daļa? Vai jūs varētu nolasīt to daļu, par kuru mēs tieši balsosim šajā sadaļā? Jo balsošanas sarakstā nav norādīts, par kuru balsu mēs balsojam atsevišķi. Tam vajadzētu būt jūsu balsošanas sarakstā, saka priekšsēdētājs. Nē, tas nav norādīts, tikai sakojušā daļa. Tātad šī daļa ir komisija tiek aicināta iekļaut divpusēju garantiju klauzulu un nodrošināt energointensīvu un um, ogļu noplinošu nozaru, tā skaitā ķīmisko izējumateriālu un tārauda nodas, nozares uzņēmums, lai tik nodrošinātu atbilstošie pasākumi, lai uzturētu pašreizējos muitas, muitas tarifu likmes noteiktā fiksētā pārējais periodā pēc tam, kad tētips stāsies spēkā ar obligātu pārskata klauzulu. Manuprāt, ir diezgan labi saprotams, par ko ir runa. Bet, nu, es jau, protams, esmu neitrāls. Tātad, itre seši. Otrā daļa. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Itra 6 otrā daļa sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Itre 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Itre 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk IMCO. IMCO EI. Divās daļās balsosim. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk agrī. Apsvērums A. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Agrī C. Par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Agrī C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Agri F. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Agri apsvērums I. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Agri M par pret atturas noraidīts. Tālāk agri L. Ja, pareizi visu saprotu. Tātad. Jābalso par L pavisam. Pareizi, jo mēs neatbalstījām 332. grozījumu. Tad kas ir par agrī L? Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ir atbalstīts 18. kompromisa grozījums. Līdz ar to nonākam pie agrī R. Kas par? Pret atturas noraidīts. Agri U. Bet šeit, ka tas atkrīt, jo mums jau bija, mēs jau atbalstījām līdzīgu uh, grozījumu no NV, NV 13. Tālāk kultūras komiteja, kultūra. Apsvērums F. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kult E. Pret. Sapar. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kult E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult F. Pirmā daļa. Par. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Kult F. Pirmā daļa. Beidzam balsot noraidīts. Otrā daļa. Kult F otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kult G par. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Kult G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kult H. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Un tagad jūrī grozījumi. Jūrī C. Par? Pret. Atturas. Noraidīts. Jūrī N. Kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. Jurī Q atkrīt? Nē? Jā, atkrīt. Tālāk Libe. Libe 3. Kas par? Pret? atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Libe 3. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Lībe apsvērums A par, pret, atturas, noraidīts. Lībe C par pret atturas noraidīts. Lībe A. Pārbaudīsim, vai jābalso. Mums jābalso par Lībe A. Kas par? Pret atturas pieņemts. Vai mēs pieņēmām 617. šķiet, ka nē. Tad mums ir jābalso par lībe C, par pret atturas noraidīts. AFCO. AFCO apsvērums A par pret atturas noraidīts. AFCO E6 par, pret, atturas, noraidīts. AFCO E8 par, pret, atturas, noraidīts. Pētī komiteja, pētīcija komiteja, lūgumrakstu komiteja. Pētī divi, kas par, pret, atturas noraidīts. Pēc četri par, pret, atturās, pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Petī 5 par pret, atturas, noraidīts. Pretī 8 par, pret, atturas, noraidīts. Pretī apsvērums G par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad pētī 14. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Thank you. So, jetzt kommen wir zur letzten Abstimmung. Un tagad beidz, beidzamais balsošanas saraksts. Septītā daļa par apsvērumiem un atsaucēm. Trešais kompromiss par. Es atvainojos. 31. Groz, 34. grozījums vispirms par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturus pieņemts. 50. par pret atturus pārbaudīsim. Sākam balsot. 50. grozījums. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Noraidīts. Pārbaudīsim šo pēdējo 60. Apstumung ist eröffnet. Apst Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 61 par, pret, atturas, noraidīts. 62 par, pret, atturas Vēlreiz 62. par, pret, atturas noraidīts. 63 par, pret, atturas noraidīts. 64 par, a, pret, atturas noraidīts. 65 par, pret, atturas noraidīts. 66 par,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 78. grozījums ir atzīmēts kā atsaukts. Nezinu, kāpēc, jo es to nedarīju. Tur bija runa par regulējošām izdevumiem ES, un es gribu par to balsot. Uh, e, tas ir nopietnas grozījums e, un tika atsaukts. Nesaprota, kāpēc tad gribam atkal balsot. Ja bija atcelts, tad bija atcelts. Eh, lūdzu mieru. Katram deputātam ir tiesības iesniegt mutisku grozījumu. Ja Valēzes kungs grib to piedāvāt kā mutisku grozījumu, viņš to var darīt. Jā, vismaz trīs cilvēki neiebilst. Ja jūs to piesakāt kā mutisku grozījumu, tad es aicinu komiteju, ja jūs iebilstat, tad to vajag pateikt. Also keinen Widerstand, dann stimmen wir über. Neviens neiebilst, tad par 78. tagad balsojam. Multisks grozījums no Valēsas kunga, kurš par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 80. par pret atturas. Noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 93. par pret atturas. Pārbaudīsim 93. 20 ist er eröffnet. Warum balsot? Und äh, ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 94 par pret atturas noraidīts. 95 par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas noraidīts Pieņemts. 102 par pret. Vēlreiz. Kurš ir pret 102? Atturas noraidīts. 103 par pret. Atturas noraidīts. 104 par pret. Atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 124 par pret atturas norēdīts, 125 par pret atturas norēdīts, 127 par pret atturas norēdīts, 128 par pret atturas norēdīts.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 noraidīts. Astotais kompromiss par, pret. Mēģināsim vēlreiz par astoto kompromisu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Also, Änderungsantrag 150 dafür. 150 par. Tas atkrīt. Labi, 151 par, pret, atturas, noraidīts, 152 par, pret, atturas, noraidīts, 153 par, pret, atturas, noraidīts, 154 par, pret, atturas, noraidīts, 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Simt septiņdesmit piektais. Septiņdesmit pirmais par, pret, atturas noraidīts. Simt septiņdesmit pieci par, pret, atturas noraidīts. Simt septiņdesmit seši par, pret, atturas noraidīts 177 par pret atturas noraidīts desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmit B kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 190 par pret atturas noraidīts. 191 pār pret atturas noraidīts. 193 par pret atturas noraidīts. 194 par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 225 pār pret atturas noraidīts, 227 pār pret. Pārbaudīsim šo 227. identisks ar 229. Balsojam par abiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt divdesmit astotais tālāk par. Jā, 228 atkrīt. 223 par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 pret. Pārbaudīsim 231. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 232. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa atkrīt. Pārbaudīsim pirmo daļu 232. pārbaudām balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Vai arī to arī gribam pārbaudīt? Labi, otrā daļa 232. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mhm. Dalītais balsojums. Ja. So, ah, okay, okay, ja, ja, ja. Es ist nicht eine normale Abstimmung, sondern. Tas nav parasts balsojums, bet dalītais balsojums. Pietiek, ja mēs to pieņemam. Te ir sajukums ar balsojumu. Also, noch einmal, zweiter Teil. Vēlreiz otrā daļa grozījumā 232. ar ko mēs sākam diskusiju un kurš ir atbildīgs. Sākas, es, jāsvītro vārdu European Council. Ja balsojam pār, tad tiks svītrot vārdu European Council. Tātad jābalso pret, ja gribat, eh, ja kurš gribētu vārdus Eiropas padomu, Eiropadomu. Ja jūs gribat svītrot, tad balsojiet pret. Un es ap. Beidzam balsot, noraidīts. 233 par, pret, atturas, noraidīts, un 234 par, pret, atturas noraidīts, 235 par. Pārbaudīsim 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 235. par pret atturst Noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrā atsauce par pret pārbaudīsim. Otrā, otrais punkts, otrais grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Trešais par pret atturas pārbaudīsim trešo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. Manuprāt, ir pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas noraidīts 15 par pret atturas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 noraidīts, 20 par, pret, atturas, noraidīts, 22 par, pret, atturas, noraidīts, 23 par, 24 arī pret, atturas, noraidīts, 25 par, pret, atturas, noraidīts, 26 par, pret, atturas, pieņemts. 27, 28, 29, visi kopā viņi ir vienādi, kurš par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot. Ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit divi par, pret, atturas, noraidīts. 33 par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums, elektronisku balsojumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 28 pret 13 ir pieņemts. Lielas paldies! Damit schließen wir die Sitzung. Līdz ar to mēs varam slēgt šodienas sanāksmi. Paldies!